Uh, good morning, everybody. We will... Labrīt, sāksim mūsu sanāksmi. Godātie kolēģi, Eiropas parlamentam, Eiropas Savienības pievienošanās Stambuls konvencijai ir ļoti svarīgs solis stiprinot cīņu pret vardarbību pret sievietēm. Mēs esam kopīgi sēdē ar citām komitejām veikuši divas uzklausīšanas, lai uzklausītu par šo tēmu dažādi pušu pārskats. Šobrīd uzklausīsim līdz referentes, kas prezentēs eh, elementus no pagaidu ziņojuma. Un tagad došu vārdu Revo Dalon Bonfoy kundzei. La prezidente. Chers collègues, je suis fier de vous. Paldies priekšsēdētāji, man ir paties uh, prieks uh, jums uh, vēstīt par mūsu starpziņojumu, par mūsu pievienošanos cīņai pret vardarbību pret sievietēm. Citiem vārdiem sakot, tā ir pazīstama kā Stambuls konvencija. Tā tika pieņemta 11. gada aprīlī. Tas ir pirmais juridiski saistošais starptautiskais tiesību instruments, kura mērķis ir cīnīties ar vardarbību pret sievietēm, kā seksuālu, tā psiholoģisku, pret piespiedu laulībām un lielāko lielāko, lielākoties eh, varmāk ir vīrietis un, un, un cietusī ir sieviete. Bet šeit mēs daudz plašāk esam šai konvencijas tekstā ie, ie, ieskicējuši šo te vardarbības kontekstu un iespējamās izpausmes. Un šī konvencija rada starptautisku tiesisku pamatu sieviešu un meiteņu pasardzi, tiesību aizsardzībai, kuras pamatā ir trīs eh, P, franču un angļu valodā. Uh, prevencija, tātad novēršana, profilakse un pārkāpumu, pārkāpējas augšana pie, pie atbildības ar krimināla mm, soda mēru palīdzību. Es vēlos īpaši pasvītrot lūko. Krimināla tiesiskajā procesā par var, varmācības epizodēm uh, šeit nedrīkst ņemt vērā kaut kādas atsauces uz, uz tradīcijām vai, vai reliģiskiem apsvērumiem, tie neiztur uh, kritiku. Un, lai nodrošinātu eh, šo noteikumu efektīvu uh, izpildi, konvencija paredz īpašu tātad izpildes mehānismu un konvenciju parakstījušās dalību valstis uh, 14 tikai no tām ir to eh, ratificējušas, un Eiropas eh, padome eh, pirms kāda laiciņa nāca klajā ar priekšlikumu, kā arī Eiropas Savienība varētu kļūt par šīs konvencijas parakstītāju, tādā veidā nodrošinot Eiropas Savienības līmeņa tādu tiesisku satvaru kontekstu šīs konvencijas normu ievērošanai. Uh, Mm, tas ir eh, komisijas eh, septī, priekšlikuma septītajā lapusē šīs eh, kompetences atrunātas, un šobrīd šo priekšlikumu konkrēto pārunā atbildīgās padomas darba grupas. Um, pirms savu galvādu saka, tātad padomu struktūras, mēs kā parlaments esam dokumentā izklāstījuši savu skatījumu par būtiskāko šai sakrā, un es kopā ar kolēģi uh, Eh, Karacu Biltu, eh, vēlos eh, tātad jums atgādināt pāris pieturas punktus. Eiropas Savienības iestājai šai konvencijai ir jābūt maksimāli plašai, bez atrunām. Eh, atgādinu vēlreiz, tikai 14 valstis ir ratificējuši šo konvenciju, un tas ir nepiedodami. Konvencijas visaptverošā eh, daba ir unikāla iespēja panākt tādu radikālu uzlabojumu sieviešu un meteņu tiesību eh, aizsardzības jomā kā Lība grupas referente, es īpaši iestājos par patvērumu meklētāju un bēgļu tiesībām, un mēs īpaši pasvītrojam, ka uh, šeit noteikti ir vērts pievērst īpašu uzmanību situācijai, kādā atrodas migrantes un, un bēglas. Šeit ir aktuāla Ženēvas konvencija no 51. gada, kas aicina dalību valstis steidzamības kārtā izstrādāt īpašu aizsardzības režīmu patērumu meklētājiem un bēgļiem, un šeit parlamentam nāktos aktīvi iesaistīties uh, šajā sarunā, šajos procesos, nodrošinot, kā šīs saistības tiek uzņemtas, Eiropas Savienība pievienojas šai konvencijai un tā tiek praksē īstenota. Tam būs noteikti nepieciešami adekvāti resursi. Aicinām komisiju nāk klajā ar likumu projektu, visticamāk direktīvu, kas noteiktu kopīgu, tādu vienotu satveru uh, kas būtu saistoši visā Eiropā, kad vien tiek konstatēti vardarbības gadījumi pret sievietēm un meitenēm. Eiropas Savienības pievienošanās ir skaidrs signāls pārējai pasaulē, ka mēs necietīsim nekāda veida un nekādus iespējamos aizbildinājumus varmācīgai attieksmei pret sievietēm. Uh, Un 28. aprīlī, pulkstenis 15. tātad jums būs iespēja izteikties eh, par, par, par šo mūsu atzinu, pašinstīvas atzinuma eh, tekstu. Paldies, eh, Korācas bildes kundzei vārds. Jā, paldies. Man bija tas prieks izbaudīt visu sagatavošanas darbu, kur ar līdzreferenti veicam kopā. Kā jau tik minēts, mēs organizējām abās komitejās uzklausīšanas novembrī un martā. Politikas departaments mums ļoti palīdzēja, organizējot semināru par to, cik svarīgi ir ievākt datus. Tā kā šodien e, šis, e, šī prezentācija vainago ilgu e, lielu apmēru darbu. Kā jau norādīja kolēģi Kristīne, vardarbība notiek visā Eiropā, visur, gan internetā, gan uh, Eh, dzīvē sievietes tiek vajātas, sistas, izvarotas, nav nekāda eh, reliģijas, eh, tradīciju vai cita attaisnojuma, kas derētu. Vārdarbība pret sievietēm ir nopietnas noziegums, un to par tādu arī būtu skaidri jāsauc. Kāpēc mēs darām visu šo darbu? Tāpēc, ka Stambuls konvencija patīk, tas jums vai nē, ir vienīgais uh, Eh, finanšu, inst, eh, es atvainojos, vienīgais instruments eh, Eiropas padomes dalību valstīm, lai palīdzētu cīnīties pret šo fenomenu, bet palīdzēt arī sievietēm ar apmācībām, ar informēšanu, lai mainītu domāšanas veidu un šo kultūru. Es domāju, ka pasaulē, kur mēs šobrīd dzīvojam, no Putina līdz Trumpam, uh, Seksisms ir politiskajā dienas kārtībā un ir zināma uh, iecietība novērt, e, novērojama dažās reliģijās, un attieksme pret sievietes ķermeni ir kā termometra rādījumi sabiedrībā. Un beidzot bija jāpievienojas uh, šai konvencijai, lai skaidri pateiktu, ka dalību valstīm ir jādara vairāk. Kā jau Kristīna sacīja, daudz dalību valsts vēl nav ratificējuši šo konvenciju. Ceru, ka tie kolēģi, kas pārstāv dalību valsts, kuras vēl nav ratificējuši šo konvenciju, darīs papildus darbu, lai tas notiktu. Nevis vienkārši informēt mūs par to e, šeit. Mums, kā savu cilvēku pārstāvjiem, ir uh, jāstrādā ar savu valstu valdībām, lai aizsargātu sievietes, kas tiek piekautas, izvarotas, vajātas. Jā, mums bija uzklausīšana nesen. 700 miljonu meiteņu pasaulē, tā skaitā Eiropā, tiek atdotas eh, kāzām 12, 13 gadu vecumā, eh, vīriešiem, kurus eh, iepriekš pat nav redzējuši, 20, 30 gadus vecākiem vīriešiem. Zviedrijā vien uh, 130 meitenes e, ieradās e, jau precējušās šādā vecumā. Paldies e, komisijai, kas prezentēja šo priekšlikumu par labo sadarbību. Arī paldies, paldies arī Eiropas dzimumu vienlīdzības institūtam par svarīgo darbu statistikas un šo datu analīzes jomā. Es aicinu dalību valstis vairāk sadarboties ar viņiem, tāpat arī ar Eirostat. Uh, Mums ir nepieciešams daudz vairāk datu un skaidrāku datu, lai varētu turpināt šo darbu. Tāpat arī Eiropas padomas darbs ir ļoti svarīgs. Un es augsti novērtēju sadarbību, kas mums bijusi ar viņiem. Direktīvas īstenošanā viņi ir pauduši e, dažas bažas attiecībā uz to, cik lēni dalību valstis īsteno šo direktīvu, un es vēlos vēlreiz aicināt komisiju un Eiropas padomi iesaistīties konstruktīvākā un padziļinātā dialogā par iebildumiem, ko dažas dalību valsts ir pauduši. Kristīna jau pieminēja iebildu par patvērumu, bet arī par dzimuma definīciju. Saskaņā ar Eiropas padomi Dzimums nozīmē e, vārdarbību, kas e, tiek izdarīts pret jums, e, tāpēc, ka esat sieviete. Meitenes tiek izprecinātas tāpēc, ka viņas ir meitenes. Ar zēniem tā nenotiek. Un priekšsarētāji noslēgumā, manuprāt, ir ļoti svarīgi paskatīties uz citu instrumentu īstenošanu, kurus esam jau apstiprinājuši. Es vēlos par tiem atgādināt, jo šī ir visaptaroša pieeja cīņā pret vardarbību, direktīva pret cilvēku tirzniecību, eh, tāpat arī cīņa pret eksploatāciju un par līdzīgiem jautājumiem. Tur vēl daudz, kas ir darāms. Ar nepacietību gaidu iespēju turpināt sadarbību ar Kristīnu, ar citiem ēnu referentiem, un esmu gatava um, sadarbībai, varbūt vēlāk arī eh, vēl eh, no nu, Barbaras Matēras eh, puses piebildīšu kaut ko, kas ir ēna referenti no Libe grupas. Priekšsēdētājs, paldies! Tagad dodu vārdu ēnu referentiem. Sāksim ar EPP. Please indicate if you'd like to speak. Anna Maria, do you want to? Kurš vēlas izteikties? Vai nu vēlreiz? Varbūt es labāk uzklausīšu komentārus no citiem un tad beigās. Helga Stevens ir ECR grupas sēna referenta lūdzu. Uh, thank you, Chair. Paldies, priekšsēdētāji. Es vēlos vispirms pateikties e, abām līdzreferentēm par darbu pie šī līdzsvarotā ziņojuma. Es varu atbalstīt e, principā šo ziņojumu, tomēr izteikšos lakoniski un precīzi. Man lielākās bažas saistībā ar šo ziņojumu ir tādas, ka es neredzu nekādu atsauci uz cilvēkiem ar invaliditāti, ja neskaita to, ka ir ANO konvencija par cilvēkiem ar invaliditāti, kas tiek pieminēta apsvērumos. Bet savādāk nav atsauce uz bērniem vai sievietēm ar invaliditāti, un man liekas žēl, ka tas tā ir. Tā kā skaitļi liecina, ka sievietes ar invaliditāti ir īpaši pakļauts riskam eh, saistībā ar vardarbību no 1,5 līdz 10 reizēm pat vairāk nekā sievietes bez invaliditātes, tad eh, sievietes ar invaliditāti ir īpaši riskam pakļaut grupā. Ziņojumā 5i punktā ir pieminēti neaizsargāti cilvēki un īpaši pieminēti bērni, bet netiek pieminēti bērni un pieaugušie ar invaliditāti, kas ir grupa ar īpašām vajadzībām. Vēlos atsaukties uz Stambuls konvencijas 4. pantu par pamatiesībām, uh, vienlīdzīgām iespējām un nediskrimināciju. Trešajā punktā rakstīts, ka šīs konvencijas normu īstenošana no visām pusēm ir tīpaši, lai aizsargātu cietušo tiesības, ir jānodrošina bez jebkādas diskriminācijas. Piemēram, dzimums, reliģija, politiskā pārliecība, nacionālā vai sociālā izcelsme asociēšana ar nacionālo minoritāti, seksuālo orientāciju, dzimumu, identitāti, vecums, veselības stāvoklis, invaliditāte, eh, laulātā status, migranta status vai cita status. Kā jūs redzat, šis uzskaitījums liecina, ka ir nepieciešams speciāli pieminēt bērnus un sievietes ar invaliditāti. Un es labprāt sadarbošos ar uh, referentēm, lai Eiropas parlamenta ieteikumu tiktu ņemt vērā un konvenciju tiktu ratificēt pēc iespējas ātrāk. Paldies! Paldies, Bjorks, un tālāk. Tack så mycket. Paldies! Es uh, Vēlētos pateikties abām līdzreferentēm par ļoti labi sagatavoto ziņojumu un esmu gatava sadarboties ar jums ēnu referentu statusā. Stambuls konvencija ir lielisks instruments, jo tā ir starptautiskā līmenī saistoša, un, protams, tas ir būtisks solis uz priekšu, ka Eiropas Savienības visas dalība valsts to ratificēs. Stambuls konvencija ir laba arī tāpēc, ka tā nosodīja kāda veida vardarbību, bet eh, arī vardarbību pret sievietēm un eh, bieži vien eh, Vardarbība pret sievietēm tiek izmantota kā sava veida varas instruments, parādot savu pretīgumu un derdzīgumu pret sievietēm. Daudz, kas šajā ziņojumā ierakstīts par prevenciju un par atbalstu upuriem, ir ļoti lab, laba ideja, un eh, Eiropas Savienībai būtu jādarbojas kā iekšējo robežu ietvaros, tā arī ārpus tām. Un es tomēr vēlētos, lai Eiropas Savienība būtu aktīvāka un darītu vairāk. Es domāju, ka ziņojumā jau ir ļoti labi pateicis, ka tās dalība valsts, kuras vēl nav ratificējušas šo konvenciju, tām pēc iespējas ātrāk tas ir jāizdara, un šo plānu vajadzētu ierakstīt gan Eiropas Savienības stratēģijā, gan arī sagatavot īpašu direktīvu vardarbības pret sievietei novēršanai. Iesniegšu grozījumus, kas iet šādā virzienā, un, protams, esmu gatavs sadarboties. Thank you very much, Ulrika Lunacek. Ulrika Lunacek tālāk. Paldies, priekšsarētāji. Arī no savas puses, un es pārstāvu zaļos koordinātors gan FAM, gan LIBE komitejā. Uh, Paldies abām referentiem par ļoti labo ziņojumu un labo sadarbību. Tāpat arī jūsu tikko izteiktās uzrunas eh, pierāda, ka ir jums plašs atbalsts šim ziņojumam no visiem ēna referentiem. Un tas ir ļoti svarīgi, jo tik daudz dalību valsts un valdības, kā jau tik pieminēts, uh, daudz vīriešu un dažas sievietes, kas tiešām nesaprot, kāpēc šāda visaptverošā pieeja ir tā, kur dalību valstīm un Eiropas Savienībai kopumā būtu jāīsteno. Tāpēc šajā kontekstā es uzskatu, ka ir ļoti nepieciešams paust plašu atbalstu, nu, ja ne no visām, tad vismaz no daudzām politiskām grupām, tiksim tā. Un mums ir nepieciešama nepieciešam šī spēcīgā nostāja pret vārdarbību pret sievietēm un pār Stambuls konvenciju. Jo šobrīd mums ir dalība valsts kā Polija, kur abas eh, līdzreferents arī decembrī skaidri publiski kritizēja faktu to, ka Polijas valdība saka, ka mēs, eh, nezinu, ka pat kā lai to nosauc, eh, atteikties no ratifikācijas laikam Stambuls konvencija. Es domāju, ka mums tiešām ir jāieraksta ziņojumā, ka tie, kas jau ir ratificējuši, nevar atteikties no tā. Mums nekad iepriekš šāda situācija Eiropas Savienībā nav bijusi. Šī ir pirmā reize. Tas pats ir sakāms par 14, kas vēl nav ratificējuši. Es piekrītu Karatas Bildkundzei, e, tie no mums, kas ir no šīm dalību valstīm un e, ir tuvu valstu valdībām, nu, aicināt tomēr lobēt uh, savas valsts valdību ratificēt. Tāpat arī es nosodu to, ka padome bloķē Eiropas Savienības uh, iestāšanos Stambuls konvencijā, gan komisija, gan parlaments jau ir skaidri izteicies par šo jautājumu. Es domāju, ka ļoti svarīgi ir aktivizēt pasarelu klauzulu, jo vardarbība pret sievietēm ir nopietns noziegums ar pārobežu ietekmi, kā to nosaka līgums. Man prieks, ka mēs atsaucamies uz Paranovas ziņojumu e, iepriekšējā sasaukumā. Ļoti labs ziņojums tas bija, kas jau toreiz prasīja Eiropas tiesību aktu par vardarbību pret sievietēm. Jo Anna arī pieminēja, ka seksisms ir viens no iemesliem vardarbībai pret sievietēm. Būs mūsu grozījums, lai šo ideju vēl skaidrāk eh, paustu tekstā. Un pēdējā lieta, ko es vēl vēlētos iekļaut arī eh, skaidri pateikt, kas ir vardarbība pret sievietēm. Nopietns noziegums un cilvēktiesība pārkāpums. Es 93. gadā savā dzimtajā pilsētā Vīnē piedalījos ANO konferencē, kur pirmo reizi sieviešu tiesības tika definēts kā cilvēktiesība. Tas bija cik 24 gadus atpakaļ. Un vardarbība pret sievietēm ir viens no nopietnākajiem cilvēktiesību pārkāpumiem, un arī par to vajadzētu šeit eh, skaidrāk ierakstīt. Bet kopumā ziņojums ir ļoti labs. Uh, un es ceru, ka mums būs labs balsojums, un tas izies cauri arī plenāru sesijai, un izkustināsim padomi un arī dalību valstis. Paldies, Marija Gabriela! Paldies, priekšsēdētāji, cienījamie kolēģi. Pirmkārt, vēlos apsveikt eh, līdzreferenti. Esat lieliski pastrādājuši, sagatavojuši brīnišķīgu eh, atzinumu. Eh, vēlos paust savu atbalstu un aicinu visas valstis un Eiropas Savienību pievienoties konvencijai un to ratificēt. Tā ir mūsu liela atbildība, kuru nesam mēs visi. Tā, un šis atzinums dara godu šiem, šim mūsu pienākumam. Tas ir ļoti konkrēts, loģisks, labi sagatavots, mērķi tiecīgs skaidri norāda to, uz ko mēs aicinām, ko mēs vēlamies redzēt notiekam Eiropas Savienībā. Tomēr vēlētos uzstāt, lūk, ko ir skaidrs, ka Eh, atsevišķas eh, valstis vilcinās, vilcinās ratificēt šo konvenciju. Un ir visnotaļ skaidrs, ka ir brīdis eh, rīkoties, pro, tātad prognozēt notikumus un, un rīkoties attiecīgi. Tāpēc šeit būtu jādomā par, teiksim, koordinācijas mehānismu izveidi, kas ļautu tādā saskanīgākā veidā īstenot eh, Stambulas konvencijas uzstādījumus, lai valsts varētu mācīties vienas no otras eh, šīs konvencijas normu uzturēšanā eh, praksē. Marija Koraca Bilta jau norādīja, šis instruments ir visaptverošs Tas nav tāds uh, konkrēts nozares, specifiskas nozares kaut kāds regulējums, tas ir tiešām plašs universāls uh, dokuments, kas izveido tādu vienotu tiesību lauku. Un šeit noteikti um, būtu pamatot runāt par labās prakses uh, apkopošanas tādu tā kā platformu. Uh, un šādā izpratnē te noteikti arī nenāktu par sliktu kādu vadlīniju apkopošanu šo normu īstenošanā praksē, piemēram, par, par prevenciju, par vardarbības tādu preventīvu izskaušanu. Tās varētu būt vadlīnijas, kas nāktu par labu policijas dienestiem, kas, kas izmeklē kādus pārkāpumus un vardarbības epizodus, atbalsta struktūrām dažādiem valdības dienestiem, kas aprūpē cietušos tas, eh, tas būtu tāds konkrēts eh, pienesums, konkrēts ieguldījums eh, šīs konvencijas normu iedzīvināšanā dzīvē un kalpot arī kā tāds papildu motivējošs faktors tām valstīm, kas joprojām vilcinās. Vēlreiz paldies referentē, paldies visiem, kas, kas piedalījās šī atzinuma teksta tap, tapšanā. Tas ir spēcīgs vēstījums visiem. Paldies, Garsie Peresai vārds. Paldies! Uzskatu, ka šorīt ir pilnīgi skaidri saprotams, ka šī nopietnā lielā konvencija saņem lielu atbalstu no mūsu parlamenta un citām ēs iestādēm. Tā ir daļa no cīņas par vienlīdzību, par dzimumu vienlīdzību. Ar to tiek ieviesti vairāk pasākumi, kurus institūcijām ir jāpieņem. Ratifikācija ir jānotiek pēc iespējas ātrāk. Stambuls konvencijai ir jābūt par daļu no mūsu darba, no mūsu ideoloģijas. Turklāt ir absolūti nepieciešams panākt vairākuma atbalstu, jo tagad būs e, tiesiskā bāze, un uz tā pamata Eiropas Savienība varēs eh, veikt normatīvo darbu mums tik ļoti svarīgā jomā. Tad, kad Eiropas Savienības iestādēm ir iespēja veikt normatīvo darbu, tad kompromiss protams, būs, bet vai būs solījums sabiedrībai virzīties uz priekšējā jautājumā? Mums ir jāapzinās, ka mēs neesam vieni paši, kā šeit nav runa tikai par dalību valstīm, ka arī institūcijas virzīsies uz priekšu, palīdzot cīņā pret vardarbību, pret sievietēm, par, eh, jārunā šeit ir par vīriešu īstenotu terorismu, kas notiek absolūti nepieņemamā veidā. Kā jau visā cīņā pret eh, dzimumu vardarbību, mums ir jāstrādā pie informācijas sniegšanas, jāskatās uz visiem aspektiem, kas ir saistīti ar dzimumu vienlīdzību un dzimumu vārdarbības jautājumiem. Apsveicu referentes par lieliski paveikto darbu, Un vēlos pateikties arī visiem citiem kolēģiem par labo sadarbību, jo kopējas nostājas atrašana tik svarīgā jautājumā ir absolūti nepieciešama cīņā pret dzimumu vardarbību, un tikai kopīgi mēs ar to varēsim tikt galā. Kuņevs kundze, paldies! Man ir īpašs prieks ka kaut arī ar zināmu kavēšanos, tomēr beidzot mums ir pieņemts šis ziņojums saistībā ar Stambuls konvenciju. Vēlos īpaši pateikties e, referentēm, Revokundzei un Korats Bildkundzei par lielisko darbu pie šī teksta, kas veidos pamatu mūsu tālākajam darbam daudzu gadu garumā. Saskaņā ar priešlikumiem un mūsu kolēģu sacīto šajā jautājumā no mūsu puses ir vairākas jomas, kur, eh, manuprāt, būtu nepieciešams mums vēl stiprināt šo ziņojumu. Pirmkārt jau profilakse vai preventīvais darbs. Un noteikti arī atbalsta sniegšana sievietēm, cīnoties pret visiem vardarbības veidiem, it īpaši eh, vardarbību pret eh, personām ar invaliditāti. Tāpēc vēlos, lai tiktu pievērsta īpaša uzmanība šai eh, īpaši riskam pakļautāji sabiedrības daļai. Tāpat arī sniegt visiem šiem cilvēkiem un viņu ģimenēm atbalstu. Mums ir nepieciešams stiprināt vēl tekstu ar papildus grozījumu priekšlikumiem, kur būtu uzskaitīti dažādi vardarbības veidi, vardarbību, kuru esam pieredzējuši. Kaut arī mēs strādājam šajās iestādēs, arī mēs esam saskārušies ar šīm vardarbības veidiem. Tāpēc ir nepieciešama atbalsta kampaņa organizēt, lai informētu sabiedrību. Tas viss ir nepieciešams, lai mēs varētu efektīvi strādāt. Tāpat arī uh, izglītošana nepieciešama cilvēkiem, kuriem jāstrādā ar cietušajiem. Runa ir par policijas darbiniekiem, sociālajiem darbiniekiem. Bet mēs neprasam tikai līdzekļus um, programmām. Mums ir nepieciešams mudināt dalību valstis uh, kaut ko darīt, nevis tikai sūdzēties par to, kādas ir izmaksas šiem pasākumiem. Nē, jautājums par izmaksām ir jānoliek malā. Ir daudzas lietas, kas ir daudz svarīgākas. Es saprotu, ka uzstāšanās laiks man ir ierobežots. Eh, es ceru, ka pieminētajos, eh, pieminētie ziņojumi parādīsies grozījumos un eh, Stambuls konvencija, ka tā beidzot būs ratificēta, būs ļoti svarīgs instruments. Tomēr paliek jautājums, kurš ir visizplatītākais vardarbības veids pasaulē. Mēs cerams, ka, eh, ceram, ka atbildi uz to šo jautājumu nebūs vardarbība pret sievietēm. Eh, paldies! Much, eh, Paldies! Visaras kundze lūdzu nākamā. Paldies, prieksēdētāja kungs! Es eh, Alda grupas vārdā un arī FAM komitejas vārdā vispirms eh, vēlētos uzteikt eh, Annes, Marijas un Kristīnas lielisku paveikto. Pie tām runa iet ne tikai par dokumenta saturu, bet arī par ļoti labo sadarbspēju un kompromisu meklēšanu. Tas viss ir bijis vienkārši lieliski. Uh, bet eh, šobrīd vēlētos eh, parunāt par šā īpašā ziņojuma pirmsākumiem. Pirms trim gadiem augustā, kad eh, Stambuls konvencija stājās spēkā, toreiz. Jau toreiz man pārņēma lepnums, ka šāda veida starptautisks likums savā veidā atspoguļo manu un arī FEM komitejas darbu. Un Stambuls konvencijā tas viss ir iekļauts. FEM komitejā mēs esam sagatavojuši veselu virkni atzinumu un ziņojumu, un e, šobrīd ir skaidrs, ka visām dalību valstīm šī konvencija būtu jāratificē. Jau trīs gadus mēs esam strādājuši pie un ap konvencijas saistītiem jautājumiem. Jūrovs kundze ir uzteikusi parlamentu ieguldījumu un komisijas citi attiecīgie ģenerāla direktorāti arī. Bet par ratifikāciju runājot, vēl ir daudz dalā, darāmā, bet tas jau ir dalību valstu lauciņš. Ļoti labi, ka Lība komiteja un FEM komiteja iestājas par šās konvencijas ratificēšanu jo tas ir pareizais solis. Visiem ir jāratificē Stambuls konvencija, tai ir jābūt mūsu ikdienas vadmotīvam, tai ir jābūt par pamatu jau kāda veida cīņai pret vardarbību, pret sievieti un pret dzimumu nelīdztiesību. Mums uh, vienkārši ir jāpaģēr, lai dalību valsts to ratificē. Kad eh, tas būs izdarīts, eh, tad mēs varēsim doties tālāk, bet vēlreiz vēlētos uzteikt lielisko ziņojuma tekstu. Katrā ziņā pie eh, šā ziņojuma esam strādājuši kopīgiem spēkiem, un iepriekšējā prezidentūra, burtiski pēdējās prezidentūras dienās, tai tas neizdevās, bet šobrīd Šķiet, ka mums izdosies ar padomus atbalstu ratificēt, un mēs esam gatavi doties tālāk šā perfektā cīņas instrumenta īstenošanai dzīvē. Miss Bilbao, please. Bilbao kundze nākamā lūdzu. Paldies, prieksēdētā kungs. Jā, protams, arī es vēlētos pateikties Kristīnai un Annai Marijai. Viņas ir ar lielu deksmu strādājusi pie šā ziņojuma, bet um, politiskos terminos runājot, daļa mūsu darba vienmēr liek mums justies lepniem un daļa varbūt netik ļoti, bet par šo darbu mēs visi varam justies lepni. Pārsteidzoši ir tas, ka sievietes, kuras bieži vien un visai bieži ir uh, upuri, ka Eiropas Savienības līmenī nav tāda reāla info, instrumenta, kā pret to cīnīties. Pirms trim gadiem tika veikta visa Eiropas uh, statistikas apkaupu, ap, apkopošana, uh, un um, tika veikta arī sabiedriskās domas apko, uh, ap, apkopošana. Šobrīd mēs zinām, ka sievietes iet bojā vardarbības rezultātā, bet nekas tā īsti nemainās. Politiskā līmenī lēmums nav pieņemts, un tas ir nepieņemami. Ziņojums ir lielisks, tēma ir ārkārtīgi smaga un traģiska, bet mums parlamentam ir jāpieprasa, jāpaģēra, lai padomu ratificētu Stambuls konvenciju. Punkts. Diskusija šeit vairs nedrīkst būt. Un tad padomē ir jāizdara spiediens uz dalību valstīm, lai tās savukārt dodas tālāk. Es neesmu dzirdējusi nevienu jēgpilnu argumentu, kāpēc eh, puse no dalību valstīm konvenciju neratificē. Kāpēc? Kur ir problēma? Kur suns aprakts? Kāpēc tad tās dalību valsts, kuras ir ratificējusi, neizdara spiedienu uz tām, kuras vēl nē? Mums ir nepieciešama šī konvencija un tās ratifikācija. Kā mēs varam runāt par Eiropas vērtībām, ja Stambuls konvencija neakceptē pusi no dalību valstīm? Šeit jau izskanēja, ka vardarbība pret sievietēm ar īpašām vajadzībām ir īpaši smags temats, jo tieši šīs sievietes ir vislielākajā riska zonā. Runiet kā par sievietēm, tā arī par vīriešiem, par pušiem un par zēniem un meitenēm. Pietiekam liela uzmanība netiek pievērsta zēniem un meitenēm kuru mātes bijušas pakļautas vardarbībai ģimenē. Un par šiem bērniem mums vajadzētu vairāk runāt un iespējams, kam nepieciešams gan statistikas datu apkopojums, lai varētu argumentāciju balstīt uz reāliem datiem, gan arī politiska griba. Ir tādas dalība valsts, kuras uzskata, ka vardarbība pret sievieti ir ģimenes iekšēja lieta. Vai tas ir arguments? Tas, lai paliek katra sirdsapziņas pakšķos. Bet eh, pēdējais, ko vēlējos pateikt, lai cīnītos pret vardarbību, mums ir nepieciešams kā domāšanas mainījums, tā arī politiska griba, pie tam politiska griba ne tikai Eiropas līmenī, bet arī vietējo pašvaldību līmenī. Jo šobrīd ir skaidrs, ka tieši vietējais līmenis ir ģimenēm vistuvākais, un mums ir tas jāizmanto. Un noslēgumā vēlētos pateikt, ka mums eh, kā parlamentam ir jāizdara spiediens uz padomi, lai konvencija taptu ratificēta. Bet, eh, protams, eh, ka dalību valstīm pašām ir jāizpild savus mājas darbs. Paldies, saka priekšsēdētājs. Pirmie došu vārdu Kristīnai, ēnu referentēm. Jā, paldies jums, kolēģis un kolēģi. Uh, Jūsu sacītais eh, tiešām mani pārliecina, ka šeit parlamentā ir plaša vienprātība par labu šīs konvencijas eh, parakstīšanai tieši um, Eiropas uh, Savienības paraksta likšanai zem šīs konvencijas. Un bija Blau kundze, mm, mm, tas, par ko šeit mēs runājam, par visām principā parlamenta grupām, kas uh, Um, vienoti vēršas pie um, dalībvalstīm ar aicinājumu tiešām parakstīt šo uh, konvenciju Eiropas Savienības vārdā. Uh, nu, nonākšana līdz šai vienprātībai ir prasījusi laiku un mm, daž, daž, daži joprojām uh, šeit vēl nav atsacījušies no saviem iebildumiem, no savām bažām, aizdomām. Uh, Daži joprojām uzstāja, ka šī konvencija atņem dalību valstīm daļu to suverenitātes, bet šeit ir runa pār eh, vārdarbību mūsu pilsoņu, mūsu iedzīvotāju starpā, un šeit nevar būt eh, runas par, par par kaut kādiem aizbildinājumiem su, suverenitātes uh, vārdā. Piekrītu jums, Stīvensas kundze, cilvēki ar invaliditāti, uh, LGTB personas uh, ir īpašas uh, riska grupas, uh, par kurām mums nāktos īpaši iestāties. Uh, piesauksim kaut vai aizvadīto dienu notikumus Čečenijā, kas ir absolūti neiedomājami mūsdienās. Uh, Eiropas pierobežā. Un, ja runājam, piemēram, par, par Poliju, tad uh, mūsu poļu kolēģiem mēs varētu at, aprādīt, ko, ko tātad paraksta likšana zem šīs konvencijas patiesībā nozīmē, ka šeit nav pamatā tām bažām, ko viņi piemin šeit ir jautājums par eh, iekļaušanos laikā, par, par eh, visu ieceru savlaicīgu īstenošanu eh, un par paraugu prakses apkopošanu, tālāk vadlīniju izstrādāšanu. Ir pienācis laiks juridiski tiesiski saistošam instrumentam. Uh, Eh, kas noteiktu konkrētus, eh, konkrētu kārtību, kā, kā šīs konvencijas normas ir, ir īstenojamas, kā veicama sadarbība mm, dažādu iestāžu un dienestu starpā šīs konvencijas īstenošanā. Paldies! Paldies! Um, jā, es esmu ļoti pateicīga par visiem eh, kolēģiem, kur izteica savu atbalstu, bet ļoti svarīgi ir par šo jautājumu runāt. Uh, Simtiem tūkstoši sieviešu cieši klusībā. Un e, šīm sievietēm ir jāsaprot, ka viņas nav vienas, ka viņas atbalsta visas politiskās grupas visās valstīs. Kristīna jau teica, ka ir nepieciešams dialogs, e, izprotot atšķirības uzskatos un varbūt arī dažādas situācijas. Un iespējams, ka dalību valstīs jau situācija ir atšķirīga, bet tas nekādā gadījumā nedrīkst būt par argumentu, lai neko nedarītu cīņā pret vardarbību. Vēlētos pateikties arī Maltas prezidentūrai, un kad tikāmies Maltā ministru konferences ietvaros cīņai pret vardarbību pret sievietēm, mums toreiz izdevās vienoties par vienotas rezolūcijas uzrakstīšanu, kur apvienojās visas trīs institūcijas. Iespējams, ka tas ir simbolisks solis, bet manuprāt, ne tikai. Ir tādas dalību valsts, kuras eh, Eiropas Savienības ratificēto konvenciju vēlas eh, ietvarā samazināt. Vēlētos tagad sīkumā izskriet cauri vairākiem šeit izskanējušajiem komentāriem. Jā, protams, jūs jau teicāt, ka daudz kas šajā ziņojumā neparādās, tāpēc, ka mums nav tam pietiekami daudz atvēlētu lapas pušu. Stīvens kundze jau teica, jā, e, mēs eh, runājam par konkrētu lietu, tātad bērni ar īpašām vajadzībām un meitenes ar īpašām vajadzībām ir ļoti īpaša riska grupa. Un konvencijas ceturtajā punktā runa iet par to, ka vardarbība pret sievieti ir pamattiesību pārkāpums, un to jau arī Kuņevs kundze teica. Mēs esam izvēlējušies eh, holistisku pieeju, un konvencijā jau tas ir lieliski ierakstīts, ka runa iet ne tikai par sankcijām un sodiem, runa iet par ilglaicīgu darbu, kurā ir nepieciešams sabiedrības domāšanas veida mainījums. Un mēs vēlamies to arī uzsvērt. Un tas arī ir tā ļoti praktiski, un Marijai Gabrielai Es pasakos par jūsu atbalstu, es zinu, ka ir zināmas nepilnības, un EPP mēs esam izvēlējušies konkrētu, praktisku, nulles tolerances skatījumu. Un šeit ir nepieciešams runāt par konkrētiem veidiem, kā palīdzēt dalību valstīm, sagatavojot vadlīnijas, sagatavojot sadarbības mehānismus. Uh, Un burtiski pirms pāris nedēļām FEM komitejā mēs bijām uzaicinājuši no Zviedrijas eh, Nacionālo sieviešu tiesību organizāciju pārstāvis. Viņi konkrēti runāja par konkrētu rīcību, kā atbalstīt upurus eh, ar psiholoģisko atbalstu, ar vadlīniju izveidošanu, kā izglītot veselības aprūpē strādājošos eh, apmācību, tātad konkrēti, ko darīt. Uh, dalību valsts varētu viena pie otras griezties paraugu prakses eh, meklējumos. Un, protams, eh, arī uz zēniem tas attiecās. Neatceros, kurš to teica, bet parādās jauni vardarbības veidi un, un, un seksuālās aizskaršanas veidi. Tā tad tā saucamā bijušā partnera pornogrāfisku video ievietošana internetā, tas viss ir vardarbības pabeigts. Un visbeidzot, es atbalstu, ka Eiropas Savienībā ir jāizveido direktīva un tā jāpieņem. Protams, krimināla likums ir dalību valstu kompetencē, bet Eiropā mums ir nepieciešams iestāties par minimāliem standartiem, par datu apkopošanu, un tādējādi mēs varētu palīdzēt dalību valstīm cīnīties pret vardarbību pret sievietēm. Paldies par jūsu atbalstu, un esmu gatava sadarboties arī turpmāk. Paldies! Prieksēdētāji, paldies, kur atcēja bildes kundzei. Grozījuma iesniegšanas eh, termiņš ir 26. aprīlis 5. pēcpusdienā. Godātie kolēģi, šis ziņojums nebūs pieejams Tātad grozījumiem ir jābūt iesniegtiem rakstiskā veidā kopīgajā e-pasta adresē, un sekretariāts jums palīdzēs ar tehniskām detaļām. Paldies, un ar tādējādi beidzam mūsu kopīgo sēdi. Uh, paldies, uh, paldies uh, FEM komitejas pārstāvēm. Mēs turpināsim darbu, runāsim par Eiropas pārizmitināšanas satvaru un citiem jautājumiem. Uz mirklīti tātad pārtrauksim sanāksmes norisi, lai mūsu kolēģi varētu pamest šo telpu.